Can we start? Latvian. Lūdzu, sāksim. Saka, priekšsēdētājs, es runāšu poliski. Vai jūs varētu uzlikt lūdzu savus austiņas? Latvian. Sāksim mūsu sanāksmi. Situācija związaną z COVID-em. Bardzo proszę wszystkich. Mums ir e, ļoti sarežģīta situācija attiecībā uz Covid-19, tāpēc aicinu visus, kas atrodas telpā, uzvilkt masku, izņemot, ja jūs to brīdi runājat mikrofonā. Tā. Sali. Ok. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Tas arī viss. Vēlos jūs sveikt pirmajā mūsu Beka komitejas sanāksmē. Pirms tam notika koordinātora sanāksme, un esmu pārliecināts, ka secinājumi būs pieejami vēlāk. Vai kādam ir piezīmes par darba kārtību? Izskatās, ka nē, tāpēc eh, darba kārtības projektu uzskatām par apstiprinātu. Tagad priekšsēdētāji paziņojumu. Vēlos paziņot, ka Petra de Sutarkundze kļūsi par premjerministra vietnieci jaunajā Beļģijas valdībā, un tāpēc apsveicu viņu. Tomēr tas nozīmē, ka viņa vairs nevar būt Eiropas parlamenta deputāte. De Sutarskundze bija koordinātors zaļo grupā mūsu komitejā, viņu aizvietos e, Mišela Rivazī. Apsveicam ar jauniem amatiem! Vēlos arī norādīt, ka centāmies uzaicināt veselības e, komisāri Stēlu Kirjakides. Esmu vairāk kārt runājis ar viņu. Viņai ir ļoti piepildīta darba kārtība, tāpēc šodien viņa nevarēja ierasties. Tomēr viņa apstiprināja, ka varēs ierasties 27. oktobrī. Tas jau ir apstiprināts. Attiecīgā sanāksme sāksies 1.45. Savukārt Kirjakidis kundze varēs apmeklēt šo sanāksmi no 2.30 līdz 3.45. Vēlreiz 27. oktobrī komisāri būs no pustrījiem līdz bez 15.4. Mums būs viedokļu apmaiņa. Tāpat runāsim arī dokumentu saistībā ar vēžu apkarošanu, kas ir Eiropas komisijas platforma šajā jomā, kur viņi prezentēs 9. decembrī. Strādāsim arī koordinātoru grupā, centīsimies koordinēt mūsu rīcību, lai organizētu debates, kas e, noteikti būs aktīvas pēc dokumenta publiskošanas. Vēlos atgādināt, ka oktobris ir krūts vēža informatīvais mēnesis e, sieviešu uh, Um, Krūtsvēzis ir visbiežāk diagnosticētais eh, vēža veids, bet ir liela atšķirība attiecībā uz šī vēža veida prevenciju, agrīnu atklāšanu, aprūpi un izdzīvošanas rādītājiem. Tāpat um, mēs izmantosim sadarbības iespēju ar FAM komiteju un varbūt eh, arī izmantosim viedokļu apmaiņu ar komisāru šajā jautājumā. Vai kādam ir kādas piezīmes par 23. septembra sēdes protokolu? Ja nē, tad uzskatām tās e, par, e, to par apstiprinātu. Gorate kolēģi, man ir liels prieks atklāt mūsu pirmo komitejas sanāksmi. Domāju, ka nekļūdīšos, ja sacīšu, ka šīs komitejas izveide ir radījusi lielas un um, ilgas pēc augstu mērķu sasniegšanas, un domāju, kopā ar komisāru varēsim um, izveidot augstus standartus vēža apkarošanā un panākt uh, ieguldījumu, kas tiešām maina dzīvi. Pēc mūsu koordinātoru sanāksmes domāju, ka būsim gana drosmīgi, lai izveidotu tiešām labu plānu vēža apkarošanai. Pats fakts, ka šī komiteja ir izveidota, vēlreiz parāda, ka mums ir jāveic koordinēšana Eiropas līmenī. Mēs zinām, ka katru gadu, arī 2020. gadā, pēc aplēsēm tiks diagnosticēti 2,7 miljoni jaunu vēža gadījumu, un mirušo skaits būs aptuveni 1,3 miljoni Eiropas Savienībā deputātu iesaiste kopēja ietver izveidošana vēža apkrošanā ir mūsu ieguldījums eh, labklājības uzlabošanā. Protams, tas ir arī viens no eh, mērķiem, ko esam apņēmušies īstenot eh, ANO ilgspējīgas attīstības mērķu kontekstā, lai samazinātu mirstību no hroniskām slimībām, tā skaitā vēža par vienu trešdaļu līdz 2030. gadam. Komisā, komisijas priekšsarētāja Urzula Fonderlajen ir apņēmusies īstenot eh, Eiropas plānu šajā jomā. Plānā tiks likts uzsvars uz visiem posmiem - preventīvais darbs, ja profilakse, agrīna diagnosticēšana un arī darbs ar bijušiem pacientiem pēc eh, aprūpas perioda un ārstēšanas. Visi šie mērķi ir eh, iekļauti mūsu mandātā, ko saņēmām ar parlamentu lēmumu no 18. jūnija, izveidojot Beka komiteju. Mums ir nepieciešama visaptaroša pieeja cīņā ar šo slimību. Diemžēl ir ļoti daudz atšķirību šai jomā dalību valstīs, un pat vienas dalību valsts iekšienē pastāv atšķirības nedomāju, ka izredzēm izdzīvot būtu jābūt atkarīgām no tā, kur jūs dzīvojat. Visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības sagaidīt labu ārstēšanu, labu aizsardzību, labas zāles un labāku dzīves kvalitāti. Pēc šīs cīņas beigām mums ir tikai 12 mēneši doti savas misijas un uzdevumu izpildēji. Mēs nāksim klajā ar konkrētiem ieteikumiem dalību valstīm un Eiropas Savienības iestādēm, lai stiprinātu Eiropas Savienības noturību pret vēzi. Tomēr vēlos uzsvērt vēlreiz, ka šis ir mūsu kopējais projekts, apvienojoties visām politiskajām grupām, koncentrējoties uz labāku infrastruktūru, labāku veselības aprūpu ja mēs to varam izdarīt citās jomās, tad mums ir jāspēj to izdarīt arī šajā jomā, kas ir tik svarīga Eiropas saimnības pilsoņiem, kas cīnas ar vēzi. Mūsu referente Veronika Trilē-Lenoir ir ļoti aktīvi strādājusi veselības aprūpas e, politikā, uzlabojot e, vēža profilaksi un aprūpi. Šī ir pirmā iespēja ar viņu apspriest e, kādas iespējas pastāv, lai stiprinātu cīņu ar vēzi Eiropas Savienības līmenī. Veronika, lūdzu, vārds jums. Pastāstiet, kāds ir jūsu viedoklis par dokumentu, kuru jūs sagatavosiet ar koordinātoru. Lūdzu. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Darbie kolēģi. Vairāk nekā 30 gadus esmu veltījusi cīņai pret eh, vēzi, kas ir ļoti nozīmīgs sabiedrības jautājums un bieži nāvis cēlonis Eiropā. Šīs slimības eh, dēļ ir cietuši miljoniem mūsu pilsoņu. Es piekdienās mācu studentus, kā pasniedzēju universitātē, un turpinu ārstēt pacientus eh, medicīniskajā nodaļā Lionā, Francijā. Tāpēc es lepojos ar to, kas miecelt uh, par referenti Beka īpašajā komitejā. Manuprāt, Eiropas plāns cīņai pret vēzi tam ir jābūt ambiciozai atbildēji uz ārkārtīgi daudziem uh, pieteikumiem no Eiropas pilsoņu puses, kurus ir skāris vēzis tādā vai citādā veidā. Un tāpēc eh, šim plānam ir eh, jāpieprasa eh, turpināt to progresu, ko pieprasa gan ārsti, gan ģimenes, ņemot vērā to, ka katru gadu Eiropā miljons cilvēku mirst no vēža tai skaitā uh, 6000 bērnu. Tāpat arī ir jārisina vajadzības pacientiem, kuriem ir nepieciešamas efektīvas un inovatīvas ārstēšanas metodas. Un e, tās gaidas, ko liek uz mums vairāk nekā 12 miljoni uh, no vēža atlabušo, lai viņi varētu atgriezties pie normālas dzīves. Tāpat vajadzētu pausta skaidru vēlmi nākotnes paudzēm tikt pasargātiem pret uh, veselības apdraudējumiem. Un visbeidzot ir jāņem vērā valdību turpmākā uh, uh apgrūtinājums cīņā pret slimībām. Tāpat uh, mums ir izdevies jau samazināt uh, mortalitātes līmeni, pateicoties skrīningam, diagnosticēto gadījumu skaits pieauga Un tas ir uh, pateicoties uh, ilgākam dzīves ilgumam un saskaņā ar pētījuma datiem, kur jūsu informācija šī aģentūra atrodas manā pilsētā, jauni vēža gadījumu skaits 2019. gadā var pieaugt no 3,9 3,9 eh, miljoniem līdz 4,7 40. gadā. Bet eh, vēzis ir arī sociālā netaisnīguma slimība. Kā jau norādīja priekšsēdētājs, mēs esam vienlīdzīgi visās valstīs un visos reģionos. Jebkurā valstī. Eh, piecu gadu dzīves ilgums pēc eh, vē, at, atlapšanas no vēža skara ir ak, eh, būtiska un ir esoša 54% vidēji un 80% bērnu, bet mēs redzam, ka ir vismaz 20% atšķirība bērnu atvesļošanos līmeņos starp Eiropas valstīm. Mēs esam nevienlīdzīgi pasargāti nevienlīdzīgi piedāvāta. Mums ir eh, profilakses eh, ziņā, un mēs esam nevienlīdzīgi apbriņoti pret dezinformāciju. Tāpat mēs esam nevienlīdzīgi kvalitatīvas aprūpas priekšā un atlapšanas periodā. Mēs esam nevienlīdzīgi mūsu spēja atgriezties ikdienas darbā un būt finansiāli neatkarīgiem un atgriezties pie harmoniskas ģimenes, sabiedriskās un emocionālās dzīves. Manuprāt, Eiropas plānam ir jābūt ne tikai tādam, lai Eiropieši varētu dzīvot ilgāk un labāk, bet lai varētu mazināt nevienlīdzības veselības aprūpē. Vēzis nepieder nekādai politiskai partijai, ne labajiem, ne kreisajiem. Manuprāt, mūsu devums komitejā būtu veicināts uz eh, pacientu un pilsoņu tiesībām centrētu pieju, integrējot solidaritātes, eh, vienlīdztiesības, sadarbības, ilgtspējības, suverenitātes un inovācijas aspektus. Tā kā eh, vēzis var būt modelējuši patoloģiju citām e, e, slimībām, ir e, sasniegumi cīņā pret vēzi, e, tie jādara pieejam pacientiem ar e, citām kroniskām slimībām. Veselības aprūpe ir e, dalība valstu prerogatīvas, bet tad progress cīņā pret vēzi pieprasa veidot kopēju politiku Eiropas līmenī Eiropas eh, pretvēža plāns varētu būt eh, solis uz patiesu veselības savienību. Un ar savu pieredzi pētnieciskajā pasniegšanas un klīniskajā darbā es vēlos šo izveicinājumu pacelt kopā ar jums un kopā ar priekšsēdētājiem koordinatoriem. Pirms dažām minūtēm mēs sākām strādāt pie provizoru uzklausīšanu grafikam esmu uh, eh, uzklausījis komentāru, sagatavo drīzumā darba dokumentu, kur ir izklāstīta darba metodika, kas konverģētos uz būtiskākajiem aspektiem, bet šajā etapā bez konkrētiem priekšlikumiem. Mana darba metode eh, pieturētos pie pieciem virzieniem, lai e, noteiktu galvenos virzienus katrai darbībai, kas ir prevencija, e, skrīnings, agrīna diagnostika, aprūpes un vienlīdzīgas pieejas kvalitāte un pēc ārstēšanas atbalsts pacientiem un viņu tuviniekiem. Otrkārt, lai identificētu tos veidus, kā aktivizēt galvenos rīkus, holistiska pieeja, kas ir, eh, kas nozīmē, ka mums ir jāstrādā gan klīniskā, pie klīniskiem, gan pie transnacionāliem pētījumiem un kopīga pieredze pieredzes apmaiņa un zināšanas. Es zinu, ka šis jautājums ir ļoti tuvs mūsu priekšsēdētājiem, jo tieši tāpat kā viņš, es domāju, ka viedokļa apmaiņas ar dalību valstīm parādīs mums, kā mēs varam iegūt daudz pozitīva no daudzām valstīm, un mums ir jāstrādā kopā. Treškārt, izstrādāt ambiciozus mērķus, kas ir balstāmi uz izmēramiem un reproducējumiem rādītājiem gan Eiropas Savienības līmenī, leģislatīviem rīkiem un dalībvalstu līmenī, lai sagatavotu ieteikumus dalībvalstīm. Un visbeidzot, mums ir jāizvērtē mūsu panākumu faktori, iekļaujot mūsu kapacitāti piesaistīt maksimāli daudz ieinteresēto pušu mūsu pārdomu darbā Eh, piesaistot pacientu asociācijas un visbeidzot, lai panāktu spēcīgu apņemšanos un iesaistīšanos no komisijas un dalību valstu puses. Un tagad ar prieku es dalīšos ar jums šajās idejās un paldies jums par uzmanību. Bardzo dziękujemy Weronika za... E... Paldies, Veronika. paldies par šo sākotnējo prezentāciju uh, savam topošajam darbam. Uzsāksim tad diskusiju un darīsim to šādā veidā. Vispirms koordinatori, pēc tam pārējie, pirms tam dodot iespēju Veronikai atbildēt. Es saprotu, ka uh, tiks apspriesti Veronikas uh, pieminētie jautājumi. Tātad mūsu darbam pirmais posms ir pēc gada prezentējams ziņojums, kur vajadzētu iekļaut ļoti precīzu informāciju, ieteikumus, uz kuriem virzīties onkoloģijas jomā Eiropā. Un mums vajadzētu arī prezentēt mūsu priekšlikumus, mūsu tematus, kas būtu jāpievieno atzinumam kuru sagatavos komisāre attiecībā uz vēža apkarošanu. Tātad viena lieta ir rekomendācijas Stelai Krekides, un otra lieta - jautājumi, kas mums būs jāapspriež. Un, protams, jāstrādā pie labā onkoloģiska ziņojuma, kuru sagatavos mūsu komiteja. Pirmais koordinators - ETPS Indija. Lūdzu. Thank you, Chair. Uh... Paldies priekšsēdētāji. Paldies uh, arī referentei, mūsu labai kolēģei Veronikai. Manuprāt, jūs pieminējāt visus tematus, kas ir svarīgi šajā vēža apkarošanas plānā, un mēs piekrītam jūsu kopējam skatījumam. Garā esam vienoti, un tāpēc labi, ka mums ir šī pirmā viedokļa apmaiņa mūsu komitejā, lai jums būtu iespēja uh, apkopot vairāk ideju, prioritāšu no katras politiskās grupas. Un tas palīdzēs arī jums sastādīt savu dokumentu. Priekšsēdētāji, es domāju, ka mēs varam priecāties, ka varam tagad sākt darbu šajā ļoti svarīgajā komitejā. E Eiropas Tautas partijas grupas vārdā, kā koordinātore, uh, varu norādīt, ka mēs aktīvi iesaistīsimies šīs komitejas darbā. Mūsu galvenās prioritātes lielākoties ir jau pieminētas. Vēlos likt uzsver arī uz pētniecību un inovāciju. Eiropas Savienība. Tā ir jāuzņemas vadoša loma inovatīvo tehnoloģiju jautājumā. Ja, nedrīkst aizmirst to, ka uh, pētniecībai nepieciešams finansējums. Tāpat arī pētniecība un dati mums ir jāskatās, kā varam labāk apmainīties ar datiem. Un jāskatās, kādas ir iespējas izmantot mākslīgo intelektu, kā izmantot e-veselības aplikācijas, specializētā aprūpe un piekļuva aprūpei. Tur mums tiešām ir nepieciešams eh, risināt problēmas ar eh, sociālajā jomā, geogrāfiskās eh, piekļuvas problēmas. Jāskatās, kādas ir atšķirīgās perspektīvas dalību valstīs, un, protams, arī profilakses darbs, eh, agrīnā eh, diagnosticēšana, vakcinācija. Un, kā jūs jau norādījāt, visā, ko mēs darām, pirmajā vietā jābūt ir pacientiem. Bet ne tikai pacientiem un viņu ģimenēm, bet arī profesionāļiem, aprūpas darbiniekiem. Referente to jau piezi, eh, pie, pieminēja. Mums tiešām nepieciešama tāda 30, 360 grādu apskats. Un, ja drīkst eh, tādu personīgāku piezīmi, vēlos uzsvērt eh, vairākas lietas. Centīšos izdarīt īsi. Pirmkārt, piekļuve aprūpēji konkrētai pacientu grupai, tā sauktais uh, jauniešiem, pusauģiem. Nu, viņi saskaras ar vēzi tad, kad eh, viņiem būtu jābalējas, jāstudē. Šis periods nes daudz izmaiņu, neskaidrību, un viņiem ir daudz jautājumu par savu nākotni, auglību un citām problēmām. Viņiem ir nepieciešama specializēta aprūpe un pieeja, kas ļaus viņiem iziet cauri šim posmām. Ir arī praktiski aspekti, medicīniski. Viņi bieži vien izslīd eh, starp eh, klasiskajām eh, pediatriskās ārstēšanas un pieaugušo ārstēšanas grupām. Bieži vien viņi nevar piedalīties pieaugušo pētnieciskās grupās Mums ir nepieciešama eh, arī uzlabot eh, veselības jomas eh, prasmes, jāuzlabo iedzīvotāju zināšanas. Tādējādi mēs varam palīdzēt cilvēkiem izdarīt pareizās izvēles. Nevajadzētu tikai meklēt vainīgos. Mums ir, manuprāt, jāuzlabo regulējums, kas varētu uzlabot kopējo situāciju. Trešais punkts ir svarīgi palielināt dzīves kvalitāti pacientiem, kā atbalstīt pacientus, ļaujot eh, viņiem izdzīvot šajā situācijā, kā cīnīties ar diskrimināciju un finansiālo ietekmi. Tas bija pavisam īsi par manu skatījumu un arī manas grupas vārdā personīgi varu teikt, ka ar prieku sekošu diskusijai šodien un gaidīšu priekšlikumu no mūsu referentes, kas ļaus veikt savu ieguldījumu komisijas darbā kopā ar komitejas saņemto mandātu un, protams, ievērojot kompetenci sadalījumu. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu. Vispirms gan es atgādināšu par eh, laiku ierobežojumiem. Epidemioloģiskā situācija ir tāda, ka mums ir ierobežots laiks, bet pieteikšies runāt ir daudz. Tagad mums attālināti pieslēgsies sociāldemokrāta pārstāve Aleksandra Lūdzu. Punčaņa. Aleksandra Moretti. Chyba mamy jakiś problem techniczny. Kto z Państwa... Izskatās, ka mums ir tehniskas dabas problēma. Vai Aleksandra var mums pieslēgties? Tehniķis teica man, ka savienojumu var izveidot. Varbūt pagaidīsim mirklīti. Aleksandra, vai jūs mani dzirdat? Jā, nu izskatās, ka tomēr ir tehniskas dabas problēma. Nākamā Stefanija Toma. Nikolau. Stefanu Nikolau. Jā, sveiki. vēlos apsveikt Veroniku ar to, ka viņa ir iecelta kā referente. Zinu, ka viņa veiks lielisku darbu. Mana ziņa ir tāda. Šī nav tehniska komiteja. Mēs neesam ar Eiropas komisiju, mēs esam Eiropas parlaments. Līdz šim progresu šajā jomā nav kavējis tehnisko detaļu trūkums, bet gan politiskās gribas trūkums. Eiropas kompetences trūkums šajā jomā, ko sabiedrība nesaprot un necenšas saprast. Šī nav tāda politiska komiteja, bet gan tāda, kurai ir aktīvi jāstrādā. Ja mēs sagatavosim labu ziņojumu un pēc tam padomu parādīs tukšas kabatas un nepiešķirs nekādu kompetenci, tad tas būs e, velts darbs. Tā kā, ja mums būs problēmas ar kompetenci, tad e, mums nebūs, mūsu darbam nebūs rezultātu. Aicināšu visus domāt aktīvi, aktīvi strādāt ar komisiju padomi un konferenci par Eiropas nākotni. Mūsu cīņa ar vēzi var dot lielu ieguldījumu no šīs komitejas. Pirmais cilvēks uz mēnesi izka, pat ne jau tāpēc, ka zinātnieki par to uh, sapņoja, bet tādēļ, ka politika bija tam visam pamatā simt procentos. Un arī mēs to varam izdarīt. Paldies! Dziękuję, Nikolau. Paldies, Nikolau. Piekrītu jums. Tik tiešām mūsu ziņojumam ir jābūt ambiciozam. Mūsu mērķis ir padarīt šo ziņojumu tiešām tādu drosmīgi iekļaujošu dokumentu. Aleksandra, vai jūs tagad mūs dzirdat? Lūdzu, vārds jums. Yeah. Perfetto. Allora, grazie, Presidente. Mm, Paldies. Vēlos apsveikt referenti. Manuprāt, mēs esam noteikuši pareizas prioritātes šai komitejai un mums ir jāstrādā balstoties uz apsvērumiem, kas izskanēja. Pētniecība, profilakse, piekļuve, aprūpei, ārstēšanai - tie ir svarīgākie jautājumi. Tas ir cieši saistīts ar nevienlīdzību un atšķirībām starp dalību valstīm aprūpas sniegšanā. ja jūs dzīvojat kādā konkrētā valstī, jums varbūt mazāk izredzes izdzīvot. Tā tas nedrīkstētu būt. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi, un mums ir jādomā arī par saviem bērniem. Mums ir nepieciešams piešķirt uh, budžeta līdzekļus. Diemžēl skaņas kvalitāte savienojumam ir ļoti slikta. Grūti saprast runātāju. Mums ir jāuzlabo piekļuve ārstēšanai, jācīnas ar diskrimināciju. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Es saprotu, ka savienojuma kvalitāte nav tā labākā. Es augsti novērtēju jūsu darbu. Vēlos arī nonākt eh, tik tālu, ka varēsim uzklausīt arī pašus pacientus. Diemžēl šobrīd tas nav iespējams un tāpēc tas pagaidām šajos apstākļos nav iespējams. Nākamais runātājs. Merci beaucoup. Oui, euh... Paldies, uh, referents kundze. Es uh, ar uh, lielu entuziasmu piedalos šīs īpašās komitejas darbā, jo vienlaikus, un to jau jūs arī teicāt, uh, būs. Uh, jāpievēršas uh, plašam jautājumu klāstam, neiedziļinoties pārāk uh, sīki detaļās, bet mums ir jāzina, par ko mēs runājam. Jūs uh, pieminējāt piecus punktus - profilakse, darba aizsardzība, diagnostika, ārstēšana, viss, kas ar to ir saistīts, un arī atbalsta sniegšana pacientiem, uh, gan uh, diagnozu uzstādīšanas laikā, ārstēšanas laikā un pēc uh, ārstēšanas pabeigšanas. Šī slimība, kas ir diezgan simboliska, būtu jā mazina tās dramatiskums, dramatiskā uztvere, ir uh, Tāpat jādomā par aspektiem, kas mums vēl nav pilnībā zināmi. Un es gribētu šeit minēt daudz faktoru vēzi, par ko mēs runājam vēl maz, bet kas arvien vairāk ir izplatīts, un tāpat par vēzi, kas skar bērnus. Un mēs nedrīkstam aizmirst nevienu jomu, kas ir svarīga uh, un mums ir jāsagatavo ieteikumi, un tieši šajā brīdī ir jāīsteno politiska pieeja, jo Komisijai ir savas prerogatīvas, parlamentam savas prerogatīvas un arī eh, dalība valstīm ir savas prerogatīvas. Tās īsteno veselības aprūpes un sabiedrības veselības eh, politiku saskaņā ar subsidiaritāti. Un es domāju, ka mums šis līdzsvars būs jāatrod kopīgiem spēkiem. Varbūt nebūs nevienprāts attiecībā uz visām rekomendācijām, bet mēs visi strādāsim kopā. Paldies! Paldies! Mišela Rivazī. Tieši saistē Mišela. Zapraszamy. Bonjour. Labrīt, labdien. Manuprāt, šis temats ir ļoti svarīgs. Cīņa pret vēzi, jo tas var skart ikvienu, var skart vai nu ģimenes locekļus vai tuviniekus. Un šobrīd mēs konstatējam reālu vēža epidēmiju. 2,8 miljoni jaunu saslimšanu gadā Eiropā. Es piekrītu referentē par darbības virzieniem, kas tika iezīmēti, un sevišķi svarīga ir profilakse. Šis jautājums ietilpst Eiropas Savienības kompetencē un ir jānodrošina jāpaskaidro, kādi riska faktori noved pie uh, vēža saslimšanas. Daļa no šiem faktoriem ir zināmi, daļa vēl nav zināma. Šeit ir runa par ķīmisko piesārņojumu, endokrīnās darbības traucētāji, gaisa piesārņojums, elektromagnētiskais starojums. Mums tas viss ir zināms jāapkopo un jānoskaidro, kādi ir šie faktori. Tāpat vajadzētu izveidot Eiropas vēža observatoriju, kas arī eh, tāpat svarīgs jautājums ir jūs pieminētais otrais punkts - pētniecība. Miljardi ir eh, piešķirti pētniecības plānām un ir jāpētniecība izvērtē, kā tas viss atbilst reālai situācijai, reālām vajadzībām. Tāpat svarīga ir diagnostika, analīzes un sadarbības starp dalību valstīm. Es gribētu īpaši pieminēt uh, vēži, vēža saslimšanu bērnu vidū, tā diemžēl arvien pieaug, šeit ir un gan par uh, leikēmiju, gan citiem vēža veidiem. Un tāpat ir jānodrošina, lai mūsu komitejas darbs labi saskaņotos ar Eiropas komisijas strateģisko plānu, jo Eiropas parlamentam ir uh, sava politiskā grība uh, Eh, jāīsteno tā, lai eh, komisijas rīcības plāns saskanētu ar mūsu ieteikumiem. Paldies! Eh, jā, vēža saslimstība bērnu vidū arī es esmu veicis pētījumus par šo jautājumu. Šeit pat uh, eh, ir mazāka nevienlīdzība konstatējama, lielāks izredzes izdzīvot, bet eh, netiek darīts pietiekami daudz, ir jāinvestē labākā terapijā. Kopčinskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt mūsu referenti. Es eh, zinu, ka viņa uh, jau ir strādājusi pie tādiem jautājumiem kā medikamentu trūkums un jaunā veselības aprūpas programma. Es zinu, ka jūsu pieeja būs ļoti konstruktīva un jūs spēsiet iesaistīt šajā darbā visas politiskās grupas. Esam jau daudz ko dzirdējuši uh, līdz šim, bet man tomēr ir daži jautājumi. Vai jūs varētu mums vairāk pastāstīt par ideju izveidot Eiropas vēža institūtu? Tā būtu platforma, kas palīdzētu ieviest labākos standartus šai jomā. Ja ir paredzēts tādu veidot, tad kāda šeit būs pievienotā vērtība, domājot par pašreiz pastāvošo sadarbību? šobrīd eh, klīniskie pētījumi tiek uzskatīti par prioritāriem šai ziņā, tāpat arī uh, eh, parāgu prakses izplatība, tāpat tiek veidota uh, nacionālie vēža reģistri visās dalību valstīs. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu salīdzināt datus par šo slimību. Un kādu pievienoto vērtību jūs saskatāt šāda uh, Eiropas vēža institūta izveide. Paldies! Tagad Konečnas kundzei vārds no GOE grupas lūdzu. Musisz zmienić kamerę. Mhm. Teraz jest ok. Priekšsēdētājs lūdzu uh, pagriezt kā, kameru uh, pareizā virzienā. Tas ir izdarīts. Liels paldies. Uh, izteikšos lakoniski. Vēlos teikt dažus vārdus ēnu referentā vietā. Viņš šobrīd ir ceļā, viņš brauc šurp no Kipras. Vēlos pateikties referents kundzei Mēs noteikti spēsim nonākt pie vienprātības daudzos punktos. To es secināju no jūsu uzstāšanās. Un tagad svarīgākie punkti mūsu grupas izpratnē ir uh, agrīna diagnozes uzstādīšana. Ne visiem pacientiem ir vienlīdzīgas iespējas uh, piekļūt uh, diagnostiskiem pasākumiem Eiropā, un mēs nevaram uh, cilvēkus uh, šādā veidā sadalīt pēc uh, piekļuves ārstēšanai. Ir valstis, kur šī, veiksm, šī ārstēšana notiek veiksmīgāk, ir lielāks iespējas, ir citas valsts, kur situācija ir sliktāka. Mēs zinām, ka uh, ir grūti uzdot dalību uh, valstīm uh, mm, uh, un iegūt ticamus rezultātus attiecībā uz vēža ārstēšanas rezultātiem. Bet ir arī jāsniedz atbalsts pacientu ģimenēm. Un par to runājam nepārāk bieži, tomēr tas būtu ļoti nozīmīgs pasākums. Šīs ģimenes ir jāatbalsta. Tāpat jāņem vērā arī Covid epidēmija. Tagad cilvēki baidās doties uz slimnīcu, tiek atlikt uz vēlāku laiku eh, pro, eh, profilaktiskās pārbaudas tiek atliktas, un tāpat eh, slimnīcas ir pārpildītas ar covid pacientiem. Situācija ir ļoti bīstama, ja domājam par nākotni, jo diagnozes netiek uzstādītas saulaicīgi. Un tad, kad uh, pacienti nonāks pie ārsta, var izrādīties, ka jau ir par vēlu. Tāpat jādomā par retiem vēža veidiem. Uh, ir daudz šādu saslimšanas gadījumu, un pētniecības pasākumi nav pietiekami uh, Uh, koncentrēti uz uh, šādiem vēža veidiem un to ārstēšanu. Paldies, un esmu gatavs sadarboties ar referentu uh, arī turpmāk. Paldies. Tagad vēlos dot vārdu mūsu referentei, lai viņa varētu uz, atbildēt uz koordinātoru uzdotiem jautājumiem. Veronika, vārds jums. Thank you very much liels paldies, man liels prieks uh, dzirdēt tik daudz labu ideju un domu. Es vairumam uh, piekrītu, arī piekrītu tam, ka mums jāizvirza tādi tālējoši mērķi. Mums ir jābūt drosmīgiem saviem uh, priekšlikumiem. Uh, un eh, arī politiskā eh, jomā ir jāliek sadzirdēt mūsu parlamenta balss. Un tādēļ mums ir jābūt drosmīgiem, kā jūs teicāt, un jādomā arī simboliski par to, kas ir vēzis. Jūs pieminējāt daudzus tematus, protams, uh, Svarīgi ir uh, īstenot pētniecību, lai Eiropai šajā jomā būtu vadošā loma, tāpat jācīnās pret nevienlīdzību, arī tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, jo uh, šāda nevienlīdzība pastāv visās valstīs, piemēram, manā valstī. Es uh, tiešām uh, vēlētos eh, zināt, kā citas valstis organizē vakcināciju pret cilvēku papilomas vīrusu. Ir eh, jomas, eh, kurās dažiem veicas labāk, citiem netika labi. Un nevienmēr ir kāda, nu, vislabākā vai vissliktākā valsts situācija, ir daudz sarežģītāk, bet mums ir nepieciešama viedokļu apmaiņa. Es piekrītu, ka jāsniedz atbalsts pacientiem, ģimenēm, aprūpētājiem, medicīnas darbiniekiem. Tāpat jādomā par uh, bērniem, un ne tikai bērniem, arī par uh, jauniešiem, pusaudžiem ir uh, jāizglīto pacienti. Un uh, mēs arī dažkārt paši varam mācīties no pacientiem. Tātad svarīga ir apmācība, profilakses darbs. Un uh, noslēgumā es vēlētos atgriezties pie Kopinskas kundzes uzdotā jautājuma viņa uh, varbūt ir informēta par to, ka mēs iestājāmies par to, ka ir jāizveido Eiropas vēža institūts. Un tas ir, šis ierosinājums ir iekļauts eh, mūsu grozījumos Eiropas Savienības veselības programmai un cerams, ka par to arī šodien vidus komiteja nobalsos. Un eh, rezumējot, gribu teikt, ka Eiropas līmeņa struktūra, vai tas būtu institūts, platforma, vadības grupa, palīdzētu izstrādāt rekomendācijas un tās īstenot attiecībā uz skrīningu, uh, ārstēšanu, labāko praksi šajā jomā un varētu sniegt atbalstu gan pacientiem, gan veselības darbiniekiem medicīnas darbiniekiem un varētu arī izvērtēt mūsu plāna īstenošanas rezultātus un ietekmi. Un es domāju, ka plānām nav jēgas, ja tā eh, realizācija netiek eh, izvērtēta ņemot vērā konkrētus kritērijus. Liels paldies par jūsu ļoti labo ieguldījumu. Paldies, Veronika. Tagad došu mūsu runātājam Pēterim Līzēm tiešsaistē. Yeah, thank you very much, Chair. I'm Paldies, priekšsēdētājs. Ļoti labi, ka mēs varam sākt darbu šajā svarīgajā komitejā. Un, kā jūs zināsit, um, bija uh, pagāja vajadzīgs ilgs laiks, lai to izveidot un dažādu iemeslu pēc, bet beidzot mēs varam sākt strādāt pēc būtības. Eh, diemžēl ikvienam ir kaut kāda pieredze eh, vēža sakarā vai personiski, vai ģimenē, vai draugu vidū, un arī, piemēram, mūsu grupas priekšsēdētājs Manfreds Vēbers zaud, ir zaudējis brāli vēža dēļ, un tāpēc ir šobrīd ļoti labi, ka šī īpašā komiteja ir izveidota, un arī tā ir viena no manām motivācijām, bet turklāt es ne tikai pats esmu ārsts, bet arī viens no maniem draugiem aizgāja mūžībā eh, pēc slimības ar vēzi pirms dažiem gadiem. Paldies referentei, un es cerīgi raugos uz sadarbību kopā ar jums kā referents no Tautas partijas. Manuprāt, galvenais vēstījums, ko vēlos pasvītrot, ir tas, ka mums ir mūsu darba centrā jānostāda pacients. Mēs pie šī darba strādāsim tuvākos, eh, tuvākos mēnešus, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs uzklausām pacientus. Ir jābūt ne tikai vienai, bet vairākām pacientu organizācijām, kas var uh, E, liecināt mūsu uzklausīšanās tuvāko mēnešu laikā, un arī, domāju, skaidri tik norādīts, ka profilaktiskais darbs ir ļoti svarīgs. Tad, kad mēs uzklausām mūsu runātājus veselības darba grupā, un februārī bija ļoti vērtīga sanāksme vēža sakarā, kāds e, PVO eksperts sacīja, ka 50% vēža izraisa iemeslu nav zināmi. Mums ir jāveic profilaktiskais darbs, tāpēc ir vajadzīga pētniecība, un tad, ja mēs zinām iemeslus, eh, zināmo vidū pirmais ir smēķēšana, un tas ir svarīgs vēstījums. Eh, Piemēram, eh, Rāra Mišela Rivasī pieminēja smēķēšanu, mums ir jāuzklaus zinātnieki, kuri saka, nē, tā Eh, pirmais iemesls nav automašīnas, nav eh, ķīmiskās vielas, bet smēķēšanas. Tāpēc eh, padarīsim šo nevis par kādu iekšdes dzinēju vai citu komiteju, vai ķīmisko vielu komiteju, bet paturēsim prātā to, ka mūsu uzmanības centrā ir pacients un viņu ciešanas. Turklāt, ja kāds ir vēža slimnieks, tad eh, jau par profilaksi runāt vairs nav liederīgi. Šie cilvēki ir slimi, viņiem ir nepieciešama vislabākā terapija, un mums ir jādara viss iespējamais, lai viņiem palīdzētu. Mēs nevaram izdarīt, protams, visu vieni paši. Un mums nevajadzētu cerību latiņu pacelt pārāk augstu, un bez sadarbības ar dalībvalstīm mēs galā netiksim. Tāpēc Mums ir jākoncentrējas uz Eiropas pievienoto vērtību, kur Eiropa var izdarīt vairāk un kur nacionālās darbības vienas pašas galā ne, netiks. Piemēram, pediatriskajā uh, Eh, terapijā, tas ir vēl jo svarīgāk, un mums savā vidū ir jāuzklausa gan ārsti, gan arī juristi, kurie viegli teikt, ka eh, atbildīgās ir dalība valstis, Eiropa neko šeit nevar darīt, tas nav pareizi, bet nevar arī pareizi domāt, ka mēs varam izdarīt visu, tāpēc uzklausīsim juristus, kuri mums norādīs, kas ir izdarāms esošo līgumu ietvaros. Līguma atļautu daudz vairāk nekā esam veikuši bijušas pagātnē un identificēsim tās darbības, kuras varam īstenot esošo līgumu ietvaros. Tāpat domāju, ka mums nevajadzētu šo e, komiteju padarīt tikai par vēža komiteju. Mums šeit ir vēzim jābūt kā sava veida kritērijam citām slimībām. Tas nenozīmē, ka mēs varam aizmirst par pārējiem eh, pacientiem, bet arī padarīsim to par juridisko izvērtējumu komiteju citu slimību sakaros. Un visbeidzot, neveidosim nekādu konkurenci starp covid un vēža pacientiem. Domāju, ka mērķis samazināt covid vīrusu izplatību tikai ierobežojot um, balītis ir ļoti būtisks, jo tad, kad slimnīcās e, ir pārslogotas ar covid pacientiem, e, situācija veidojas dramatiska. Es piekdien runāju ar Stelju Kirjakīdis un varam saskarties e, ar stāvokli, kad ārstiem ir jālem, vai viņi ārstēs covid vai vēža pacientu. Tāpat domāsim par to, kā varam labāk eh, eh, pasargāt vēža terapijas ķīmijterapija. Tie ir riska pacienti, ierobežojot vīrusus. Mēs pasargāsim vēža pacients divos veidos. Pirmkārt, veselības aprūpas e, eh, sistēmai koncentrēties e, darbam cīņā ar vēzi, un otrkārt, ārstēt eh, labāk vēža slimniekus, tad, kad viņiem tiek, viņi saņem ķīmijterapiju. Paldies, priekšsēdētāji, un tagad es dodu vārdu nākošajam runātājam, bet atgādinu, ka mūsu laiks ir ierobežots un ir jāiekļaujas atvēlētajā laikā. Sara Serdas no Portugāles vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Veronikai. Pirmkārt es vēlos ep, eh, novēlēt jums vislabāko veiksmi šajā darbā un sagatavot BK visaptvarošu ziņojumu. Ir 32 līdz 50 procenti nāvis gadījumu no vēža, kas varētu tikt novērsti mazliet savādi. No, nu, uh, eh, Izklāstīt jums vēža statistiku, jo jūs esat eksperts šajā ziņā, bet mums ir modificējami riska faktori. Uh, Un ir ļoti svarīgi saprast arī to, kā tas var ietekmēt dažādus determinējošus faktorus eh, profilaktiskajā darbā. Vēlos norādīt, ka profilaks nenozīmē tikai novērst slimību. Ir primārā prevencija, ko, piemēram, mēs darām Eh, ar aizliegumu pusauģiem smēķēt vai piekļuvi, neļaut piekļūt cigaretēm. Tālāk ir primārā prevencija, kas palīdz pilsoņiem izdarīt izvēli, un otrā eh, sekundārā prevencija, kas ir agrīnā diagnosticēšana un skrīnings, un terciārā prevencija, lai nepieļautu lai mazinātu kādu um, seku iestāšanos jau tad, kad slimība ir iegūta. Un vēl viena piezīme, raugoties uz uh, sadarbību starp dalībvalstīm, kā dalībvalsts strādās ar e, reģistriem, ar pieejamību. Es pati pārstāvu ultraperifēru reģionu, un iespējams cīņā ar vēzi. Man, bū, ja es saslimstu ar vēzi, es tieku šķirta no ģimenes, man būs jādodas uz kontinentu ārstē, ārstēties. E, tāpat arī Francijai ir daudz reģionu, kas ir ar tādu pat statusu kā manējais. Šis ir aspekts, kas ir ļoti būtisks attālinātākiem apgabaliem mums. Un tālāk turpinu mēs varam strādājot pie šī ziņojuma. Un aicinu arī veidot augst līmeņa centrus cīņā pret vēzi un augst, augst līmeņa onkoloģijas centrus. Paldies! Kad ir reti vēža gadījumi nereti ir jārastējas citā reģionā, jo ne visos ir iespējams ārstēt visa veida audzējus. Un šeit ir runa pār pacientu tuvināšanu ārstēšanas centriem. Nākošais runātājs Antoniko Mipers no Spānijas pie grupām nepiedarošs deputāts. Es eh, vēlos pateikties priekšsēdētājiem un referentiem. Es domāju, ka viņai palīdzēs izdoties saskaņot viedokļus šajā eh, komitejā. Un tagad es turpināšu spāņu valodā, lai izklāstītu trīs idejas, eh, kas jau varbūt izskanēja. Pirmkārt. jau atsaucoties uz kolēģu sacīto, vienlīdzība piekļuvis priekšā mums ir ļoti būtiska ir viegli to pateikt, bet grūti izdarīt. Un eh, es to eh, runāju no savas pieredzes, strādājot ar veselības aprūpes jautājumiem Katalonijas valdībā, cik grūti ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvu jau tik nelielā teritorijā kā Katalonija. Un tagad iedomāsimies, kādas grūtības ir šādu piekļuvi nodrošināt Eiropā un ņemot vērā 27 valstu daudzveidību valodu, bet ir jāapzinās, ka terapeitiskās inovācijas progresē strauji. Pētnieki mums saka, ka pēc 15, 20 gadiem cīņa pret veids būs krietni pavirzīsies un piek jāsaista piekļuve ārstēšanai ar šo aspektu. Kā garantēsim to, ka terapeitiskās inovācijas eh, vienlaicīgi sasniegs visus? jo problēma ir nav eh, nevis piekļuva esošai ārstēšanai, bet tas, ka ja mēs neko nedarīsim politiskā ziņā, tāds eh, piekļuvs vienlīdzīgums kļūs sarežģītāks, parādoties jaunām ārstēšanas iespējām būs personalizēta medicīna, ārkārtīgi veiksmīga ārstēšanas veidi, un tāpēc ir jāanticipē problēma, kura var, ja mēs nerīkosimies, ārkārtīgi samilst. Vēl viens komentārs saistāms ar profilaktisko darbu. Ja, ja kādā jomā ir jēga strādāt Eiropas līmenī, tad tas ir profilaktiskajā darbā. Un tāpēc ir nepieciešama dziļa analīze sociālajiem determinantiem vē, vēža gadījumiem, un pašās beigās tikai piebildīšu, ka uzņemos to pašu atbildību, ko pauda ko, eh, kolēģis Stefanuta. Eh, Obamā Eh, norādīja, ka viens no viņa galvenajiem mērķiem ir vēža sakaušana. Un tagad eh, mans ir jautājums, kāpēc, lai mēs Eiropā nebūtu pasaules līderi cīņā pret vēzi? Un tāpēc es domāju, ka šī komiteja palīdzēs mums spērt lielu soli politiskajā ziņā. Uh, lai mēs būtu iz, eh, izpētes darbā pasaules eh, mērogā priekšgalā un eh, līderi. Un tagad paldies jums arī, ka atļāvāt man nedaudz pārsniegt runas laiku. Paldies, Antonī, turpina priekšsādātājs. Marija Arēnā no. Eh, sociālistu partijas no Francijas. Eh, paldies. Es gan esmu no Beļģijas, nevis no Francijas. Paldies eh, Veronikai, kur ir referents šajā dosjē. Un šajā pirmajā viedokļa paņā vēlētos uzsvērt to, kas izskanēja jau pirmīt, kas ir preventīvais darbs, bet vēl pirms vēža, jo mēs zinām, ka. Uh, ekspozīcija toksiskiem produktiem. Mēs runājam par tabaku, kuras ietekme uz veselību ir zinām, bet ir citi produkti, kuru ietekme uz veselību ir mazāk zinām, un mēs varam mazāk anticipēt eksponēšanas novēršanu. Es šeit runāju par kancerigēniem, ķīmiskiem, toksiskiem produktiem, kuru, pien, kurus mums ir pienākums regulēt Eiropas teritorijā. Prioritātes būtu vairākas. E, sistemātisks un aizsargājošs izvērtējums ķīm, e, ķīmiskajām vielām, un šajā sakarā arī papildus atbalsts pētījumiem, likumdošanas stiprināšana cīņā pret e, endokrīnajiem perturbatoriem, it īpaši ņemot vērā uh, tā saucamos kokteļa efektus, jo mēs šobrīd ņemam vērā atsevišķu endokrīno perturbātoru ietekmi, bet neņemam tos vērā visus kopā. Tālāk ir jāsamazina pilsoņu eksponēšana, ņemot vērā šo multiplo aspektu, piemēram, arī runājot par ūdens piesārņošanu, kas var ietekmēt vēža skaitu iedzīvotāju vidū. Pilsoņi ir labāk jāinformē par šādu eksponēšanu, piesaistot arī medicīnas sabiedrības, un kā kolēģis Erdas norādīja, mēs ieņemam nostājas Eiropas parlamentā, lai atbalstītu cīņu pret vēzi. Piemēram, mēs piedāvājām E, komisija tekstu par titānu dioksīdu, lai varētu aizliegt to. Diemžēl Šeit ir runa par ieviešanas aktiem, un parlamentā atzinums ir tikai atzinums un nevis lēmums. Es domāju, ka vajadzētu šeit iet eh, tālāk, un arī Eiropas nākotnes sakarā ir vairāk jāiesaista parlaments ne tikai atzinumos, bet arī lēmumos kā tādos. Paldies! Paldies! Uh, Marija! Nākošais runātājs Tomislavs Sokols. Uh, Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentei par izklāstu un paust savu pilnu atbalstu. E, pieminēšu dažus aspektus. Pirmkārt, Eiropas Savienībai veselības aprūpē kompetence ir e, ierobežota, bet nav tā, ka Eh, tās nav nekādas, un šo ierobežoto kompetenci nedrīkstētu izmantot kā iemeslu neko nedarīšanai, bet ir jāapzinās, ko mēs varam darīt un izdarīt to labi. Tāpēc ir ļoti svarīgi rīkoties maksimāli konkrēti. Es nedomāju, ka mums vajadzētu sagatavot sarakstu ar uh, mūsu vēlmēm, bet mums ir jākonstatē, kas ir kompetents darīt ko, un tāpēc es uzskatu arī, ka mums ir jāizprot esošās juridiskās bāzes, likumi, jāpiesaist juristi, lai mēs varētu vislabākajā veidā strādāt. Tāpat es domāju, ka esošie instrumenti ir sadali, sadalām divos tipos - regulatīvie no vienas puses un otrais veids ir apkarošanas instrumenti. Regulatīvie instrumenti jau mums ir, jau deviņi gadi tie pastāv. E, transponēšana bija jāpabeidz 13. gadā, diemžēl tā notiek ļoti lēni. Gan dalībvalstu e, dēļ no vienas puses, gan arī tāpēc, ka direktīva šķiet uh, ir nepilnīga. Tāpat ir arī eh, nosacījumi, kuri ir neskaidri vai nav līdz galam izprotami. Tāpēc ir eh, šeit instrumenti, kas ir jau iekļauti atsau Eiropas eh, referents tīkli un citi. Tāpat ir kopīgais iepirkums. Mēs zinām, ka ir liela problēma ar eh, dārgi izmaksājošām ārkārš, ārstēšanas iekārtām, un tāpēc pastāv iespēja kopīgiem iepirkumam. Tāpat ir jāsamazina izmaksas eh, medikamentiem individuālajiem pacientiem. Mums ir iespējas rīkoties šajā sakarā. Eiropa Eh, eh, savienība jau ir uzsākusi iepirkt medicīnisko aprīkojumu cīņai pret covid, tas nozīmē, ka ir konkrēts iespēja, konkrēta juridiskā bāze. Tāpat ir tiesība, tā saucamās tiesības uz aizmiršanu. Mēs nedrīkstam aizmirst tos, kas ir izārstējušies no vēža, un nedrīkstam diskriminēt tos, kuri ir no vēža atlabuši. Tas ir ļoti nozīmīgi arī apdrošināšanas sakarā. Vēl viens labs instruments ir lai ietekmētu dalībvalstu politikas, tas ir Eiropas semestris. E, ga, tradicionāli tas ir e, koncentrēts uz taupības pasākumiem un tēriņiem, bet ir ļoti e, svarīgi, lai veselības aprūpas mērķi kļūtu par viens no mērķiem, kas ir jāpilda Eiropas semestrī. It īpaši svarīgi ir tas, lai Eiropas semestri varētu izmantot šo konkrēto soļu spēršanai. Tāpat finanšu instrumenti e, vairs e, runātājs tiek aicināts e, beigt savu stāšanos, ir kohēzijas politika, ko mēs varam izmantot kopsavilkumā. Mums ir jārīkojas maksimāli konkrēti un e, mēs nedrīkstam raudzīties pārāk plaši uz neizdarāmām lietām. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Diemžēl e, mums ir ierobežots uzstāšanās laiks atgādina, ka arī Veronika eh, vēlēsies izteikties, un vēl ir kolēģi Eva Kopača no Polijas. Priekšsēdētāji, es turpināšu poļu valodā. Paldies par to, ka esat pievērsušies nevienlīdzību jautājumiem. Nevienlīdzība ir dažādos līmeņos gan klīnisko eh, testēšanas ziņā. Eiropas centrā, austrumdaļā, tur pastāv šīs atšķirības ļoti lielas un varbūt vajadzētu domāt par nekomerciālu atbalstu klīniskajiem testiem valstīs, kur tas ir nepieciešams. Otrais nevienlīdzība beidz. Eh, Ļaundabīgo audzēju noteikšana un eh, mortalitāte ir eh, Austrum Eiropas un Vidus Eiropas valstis, kur tiek eh, noteikts relatīvi neliels ļaundabīgo audzēju skaits, bet mortalitāte ir augstāka nekā Rietuma Eiropā. Ko tas nozīmē? Vai nu no diagnostika ir bijusi vai nu neprecīza, vai novēlota, vai profilaks, profilaktiskais darbs nav bijis efektīvs, vai arī nav uh, efektīvākais ārstēšanas veids pieejams citur Eiropā, nav pieejams šajās valstīs. Un, lai likvidētu šo plaisu starp rietumu un austrumu un centrālu Eiropu, kā jau sacīja Pēters Līze, ir jāsadarbojas ar juristiem, lai piedāvātu Eiropas reģistru ar jauniem ārstēšanas veidiem, lai Austrum Eiropas valstis varētu tos izmantot. Un tam nolūks ir palīdzēt tiem pacientiem, kuri dzīvo Austrum Eiropā un Centrālā Eiropā. Es vēlētos, lai šī nevienlīdzība tiktu novērsta maksimāli drīz. Tāpat Veronika es vēlētos, lai ar savu ziņojumu tu paustu mūsu komitejas viedokli e, tik pat pilnīgā veidā, kā tas tika iestrādāts ceļu kartēm. Domāju, ka šī sadarbība ir sākusies ļoti labi. Paldies, turpina priekšsēdētājs, ir palikuši vēl divi runātāji. Online. Bardzo proszę o dyscyplinę czasową, pani poseł. Lūdzu, atcerieties, ka izteikšanās laiks ir ierobežots. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms um, apsveicu mūsu referenti vēzis, acīm redzami, un diemžēl ir daļa no mūsu ikdienas dzīves ar eh, lielu ietekmi mūsu sociālajā dzīvē. Esam viensprāts, ka tā ir mūsu kopēja problēma, un tam ir jāatrod kopējs risinājums. Diemžēl mana valsts, Horvātija, nav labs piemērs šajā jomā. Mēs esam eh, top 5 valstu sarakstā ar zemām izdzīvošanas uh, iespējām. Tas ir saistīts ar to, ka ļoti vēlīni tiek diagnosticēts vēzis. Tāpēc mums ir nepieciešama labāka profilakse, labāka skrīninga izmantošana un labāka izglītība šajā jomā. Mums ir nepieciešams izveidot eh, kādu Eiropas Savienības mēroga mehānismu ar koordinējošu un konsultējošu lomu. Uh, balstoties uz statistiku, kas nāk no nacionālajiem pacientu reģistriem. Tas ir ļoti svarīgi. Šāda iestāde varētu ierosināt dalību valstīm īpašu skrīninga programmu ieviešanu, un tā var kalpot arī kā platforma, kā citi pirms manis jau ierosināja, platforma apmaiņai ar labāko praksi un labākai koordinēšanai Domāju, ka šāds mehānisms Eiropas Savienības līmenī varētu ievērojami stiprināt eh, preventīvā darba kapacitāti dalību valstīs. Paldies! Paldies, Manuela Ripa. Tryb online. Przypominam o dyscyplinie czasowej. Attālināti pieslēdzas mums runātāja un atgādina vēlreiz par laika ierobežojumu. Manuela, vai jūs mūs dzirdat? Proszę o sprawną wypowiedź. Okay. Thank you, Chair. Paldies. Paldies referentei. Jūs jau pieminējāt vairākas lietas, kurām ir jāpievērš uzmanība, bet eh, līdzīgi kā Mišela Revazī, es vēlos uzsvērt, cik svarīgs ir profilaktiskais darbs. Tam ir jābūt ar augstāko prioritāti. 30 līdz 50 procenti no vēža gadījumu ir iespējams novērst. Uh, Diemžēl e, situācija ir slikta, tā skaitā arī jauniešiem. Mums ir jā, jācīnas arī pret e, dažādu e, ķīmisko vielu iz, izmantošanu. Uzskatu, ka pretēji Līzes kungas sacītēm, ka mums ir iespējams novērst vēža izveidošanos daudzos gadījumos mums ir arī jāskatās, eh, kādu negatīvo ietekmi atstās 5G tīklu izvietošana un arī citas jaunās bezvadu tehnoloģijas. Tika runāts par profilaksi, bet eh, cik lielu eh, prioritātes savā ziņojumā jūs tam piešķirsiet? Un vēl viens jautājums. Vai jūs piekrītat, ka mums ir nepieciešama neatkarīgs pētījums par 5G vai iespējams 6G tehnoloģiju ietekmi uz veselību, jo šādas lietas vēl nav? Paldies! Paldies! Vēlos arī pats pateikt dažus vārdus Veronikai pēc tam, kad esam uzklausījuši visus šos eh, runātājus, kas bija salīdzinoši vienisprāts daudzos jautājumos. Mums šajā komitē ir jābūt gana drosmīgiem, lai parādītu, kur ir vājās vietas, kur ir stiprās vietas. Ir nepieciešama ātra diagnoze, un lai cilvēki varētu izvēlēties ārstēties arī pāri robežām. Varbūt ne šeit mēs to izveidosim, bet vismaz sāksim darbu pie tā, lai izveidotu certificētus kompetences centrus, kur ir iespējams ātri saņemt diagnozi, ātri sākt terapiju, uzlabot izdzīvošanas rādītājus. Piemēram, ja mēs uz, uzrādīsim labāko praksi, citiem būs iespēja sekot Ja mēs noteiksim standartus labai diagnozē, citi sekos. Ja mēs parādīsim, kuri ir vislabākie terapijā, citi sekos. Mums tas ir jādara, jārunā ar dalību valstīm un jāuzlabo skrīninga efektivitāte un sākotnējos testus. Ja mums ir tik lielas atšķirības starp dalību valstīm, mums ir jādara visi iespējamais, lai tie, kas um, nav līdz šim pārbaudījušies, varētu saņemt nepieciešamo finansējumu un iespējas veikt šīs pārbaudas. Un tāds ir mūsu komitejas uz, uzdevums. Mums ir jāparāda, kur ir atšķirības, tā skaitā geogrāfiski. Mūsu mērķim būtu jābūt izveidot labu sistēmu tā sauktējiem otrajam viedoklim. Ja ir noteikta diagnoze, tad būtu jābūt tiesībām saņemt otro viedokli Eh, viedokli, vēlreiz veikt diagnozi citur. Mums ir jābūt pieejamiem instrumentiem, kopējiem pētniecības darbam, terapija bērniem būtu ātri jāsaņem. Šeit nevajadzētu likt pārobežu administratīvos un citu šķēršļus. Skaidrs, ka bērnam ir jāsaņem konsultācijas un terapija. Uh, Un mums ir jāveido arī zināšanu bāze par uh, tipiskiem cēloņiem, lai jaunie ārsti, tā skaitā onkologi, mācītos, uzzinātu vairāk. Cik zinu, šobrīd šādas informācijas un risinājumu nav pieejama. Mūsu ungāru kolēģi sacīja kopīgi iepirkumi. Jā, protams, uh, Es ļoti labi atceros situāciju, biju veselības eh, ministrs, Kovačs kundze bija pirms manis ministre. Eiropā pastāvēja problēma 16 dalību valstīs Eiropas Savienībā saistībā ar zālēm. Un tikai kopēji rīkojoties, mums izdevās iegādāties šīs zāles. Onkoloģijā ir arī kritiski nepieciešamās zāles, bez kurām ārstēšana vispār nav iespējama. Līdz ar to Eiropas Savienībā ir jāizstrādā kopīga iepirkumu sistēma vai kopīgas rezerves jāveido. Mums ir jāuztur kontakts ar ģimenes ārstiem, tas bieži vien ir pirmais kontaktpunkts, ne katram pacientam. Uh, ir jānonāk uzreiz pie onkologa. Lielākā daļa pacientu vispirms kontaktēs ar savu ģimenes ārstu, un šim ārstam ir jābūt spējai diagnosticēt. Mums ir šāds risinājums Polijā, mums ir šādu centru sistēma, un pacienti ir informēti par šiem centiem, un tur ir nepieciešams zinām kritēriju. Tādām ir jābūt ambīciju līmeni mūsu komitejā. Vairāk jūs neaizkavēšu, mums būs vēl laiks apspriešos jautājums uh, arī vēlāk. Tagad dodu vārdu vēlreiz Veronikai. Paldies, Bartoš. Cerams, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Centīšos izdarīt kopsavilkumu par šīm ļoti piepildītajām debatēm. Vispirms par profilaksi. Jā. Ja Tas ir ļoti svarīgs jautājums. 40% no vēža gadījumiem ir iespējams novērst, varbūt pat vairāk. Mums ir jāgatavo pasākumi attiecībā uz de determinantiem, veselības aprūpē. Šeit ir arī sociālajie, komerciālajie aspekti jāņem vērā. Profilakse nav tikai medicīnisks jautājums, bet tur ir iesaistīta arī politika Un, protams, mums ir jāstrādā pie jauno faktoru parādīšanās izvērtēšanas. Varbūt eh, nepietiek eh, vēl informācijas kampaņu izveidē informēšanai, bet vismaz ir jāpievērš speciālistu uzmanību. Daudz runājām par ārstēšanu, zālēm no vienas puses, jā, ir jānodrošina vismaz vienlīdzīgu pieeju, kas nozīmē, ka ir jāspēj atļauties šīs zāles. Es zinu, ka Eiropas līmenī var labi strādāt pie cenu jautājuma. Protams, ka ir jānodrošina šo zāļu piegāde, jācīnās ar piegādes eh, iztrūkumiem. Un mm, piekrītu ka bezpēļņas klīniskie pētījumi ir ļoti svarīgi, ne tikai farmaceitiski, um, farmaceitisku mērķu pētījumi, bet arī bezpēļņas. Un visbeidzot par aprūpi. Jā, es piekrītu, ka Eiropas vēža institūcijas, eh, institūciju sadarbība ļoti svarīga lai izveidotu eh, izcilības eh, centru tīklu un ir jānodrošina labākā iespējamā aprūpe. Tam ir nepieciešams eh, izveidot multidisciplināras komandas, iekļaujot ģimenes ārstus. Konečnas kundze pieminēja šo jautājumu. Ret ļoti audzēji ir tiešām tā joma, kur nepieciešama rīcība Eiropas līmenī. Ja mums ir jāpalīdz pacientiem ceļot tur, kur tas ir nepieciešams, bet ir labi, ja ārsti savstarpēji sazinās starp šiem centriem, ir tāds tīkls izveidots, izmantojot Eiropas atsauces tīklu Tas varētu būt labs instruments, lai nodrošinātu, ka visi pacienti var ātri saņemt risinājumu un e, ceļot šai nolūkā, ja tas ir nepieciešams. Dažkārt ir iespējams bioloģiskos paraugus nosūtīt un var e, telemedicīnas starpniecību uh, veikt pārunas. Mēs jau parlamentā ar šīs tehnoloģijas izmantojam. Mums ir jādomā par sadarbības iespējām, tīklu veidošanu. Jūs domāju, atceraties, ka mums ir vienmēr jāatrod līdzsvars starp to, e, cik tuvu ir iespējams saņemt e, ārstniecību un kāds ir izcilības līmenis. Un tur ir liels atšķirības ar dalību valstīm un pat reģioniem. Un visbeidzot, vēlos e, arī pateikt, cik lielā mērā piekrītu Pēteram Līze par salīdzinošo rādītāju benchmarking izstrādi. Runājot par profilaksi, mēs e, daudz strādājam pie kardiovaskulārām un respiratorām saslimšanām. Tur ir tādi paši veselības e, determinanti. Līdz ar to vēža jomā mēs arī to varam izmantot kā paraugu, lai palīdzētu citiem pacientiem atvesaļoties. Daudz kas vēl tika sacīts, bet šie bija galvenie punkti, uz kuriem vēlējos reaģēt, un pateicu, cik ļoti es tam visam piekrītu. Paldies! Manuprāt, mums bija lieliska diskusija mēs spējām arī identificēt virzienus, kuros strādāsim. Visi saka, ka ir nepieciešams veikt ātrāku diagnosticēšanu dalību valstīs. Tāpat visi runā par to, ka nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu pieeju ārstēšanai, zālēm, vairāk skrīninga, vairāk testu. Protams, tad, kad cīņa ar vēzi ir galā un vēzis ir uzvarēts, šiem cilvēkiem arī ir nepieciešama tālāka aprūpe. Līdz ar to es domāju, ka mums arī jāvienojas par to, cik daudz laikam ir jāpaiet pēc ārstēšanas beigšanas, lai varētu paziņot, ka šis cilvēks ir izdzīvojis cīņā ar vēzi. Tas arī varētu būt interesants jautājums. Šiem cilvēkiem ir jāspēj labāk iekļauties sabiedrībā. Un, protams, zāles, zāļu jautājums. Mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu mūsu pacientiem labākās pieejamās zāles, vienlīdzīga piekļuve ārstēšanai un vienlīdzīga piekļuve kritiski svarīgām zālēm. Jācīnās ar zāļu piegādes trūkumiem, varbūt jādomā par kopēju iepirkumu veikšanu vai kopīgām rezervēm. Covid-19, manuprāt, parādīja, ka nestrādājot kopā, mēs netiksim galā ar slimību, un tas pats ir sakāms par vēzi. Nākamā sanāksme, dāmas un kungi, ir 27. oktobrī. vēlos jums lūgt padomāt par jautājumiem, kurus vēlaties uzdot komisārs kundzei. Bet aicinu vēlreiz visus ievērot uzstāšanās laiku, lai varētu dot iespēju izteikties pēc iespējas lielākam skaitam deputātu. Bet, lai to es varētu izdarīt, man ir nepieciešams, lai jūs eh, ievērotu atvēlēto uzstāšanās laiku. Mēs, protams, nosūtīsim jums vairāk informācijas tad, kad tā kļūs eh, pieejama. Šī sanāksme, manuprāt, bija ļoti laba. Turpināsies darbs darba grupās un līdz nākamajai reizei. Thank you.